Merci beaucoup. Monsieur le Président, Godētais Kodivāras prezident, jūs esat uh, laipni lūgt šeit Eiropas parlamentā. Tas ir liels gods un arī man liels prieks jūs uh, šodien uzņemt šeit Strasbūrā. Mēnesi atpakaļ mēs uzņēmām Āfrikas Savienības priekšsēdētāju Musafkā kungu. Jūsu ierašanās arī sasaucas arī mūsu tuvināšanās partnerībā ar vienu pusi ar Āfrikas Savienību un no otras puses ar Āfrikas Savienības uh, Uh, dalību valstīm vēlos uzteikt izcilo darbu, kādu esat paveicis jūsu valstī. Jūs esat uh, iznākuši no pilsoņu kāra, esat stiprinājuši institūcijas un likuma vāru. Jūs esat uh, arī dinamizējuši un daudzveidojuši savu ekonomiku, izveidojot rūpniecisko bāzi, esat uzlabojuši sociālos rādītājus. Kodivāra ir viena no uh, straujāk augošākajām ekonomikām pasaulē. Šogad tiek prognozēta pat 8% izaugsmas. Jūs esat piemērs citām valstīm Āfrikas kontinentā, jo īpaši jau Rietumā Āfrikā. Taču, protams, vēl ir daudz darāmā. Cīņa pret nabadzību, infrastruktūras, izglītība, veselības aprūpe, ūdens pieejamība vai arī vēl elektrības nodrošināšanas jomā. Varat būt droši, ka arī mūs uh, šausmināja uh, terorismu uzbrukumi, kas skāra Kodivāru. Šeit runa ir par sērgu, kuru mēs vieni paši nevarēsim atrisināt un izveikt. Mums ir jāsadarbojas kopā šajā jomā. Arī izmantojot reģionālās organizācijas EDAO un Āfrikas Savienību. Eiropa un Āfrika. Mums ir kopīgi izaicinājumi, arī kad runājām par, eh, par imigrācijas plūsmu. Ir uh, jārīkojas, ir jārisina problēma saknē, ir labāk un vairāk jāinvestē dip e, ekonomiskajā diplomātijā, lai izveidotu izaugsmi un veicinātu nodarbinātību. E, šorīt uzņēmām Maršaļu valsts uh, uh, vadību, un tas norāda uz to, cik svarīgi ir strādāt uh, ilgspējīgās attīstības eh, jomā, klimata jomā. Arī Kodivāra cieši no klimata izmaiņu sekām ir sausums, plūdi un eh, arī eh, krāstu erozija. Jaun, jauniešu situācija, miers, cilvēku tiesības, krīzu risināšana ir ļoti konkrētas jomas, uh, kur mēs varam uh, strādāt kopā un par ko noteikti runāsim arī novembra beigās Abidžānā jūsu valstī, kad notiks Eiropas Savienības un Āfrikas samits. Godētājs prezidenta kungs, jūsu uh, ierašanās uh, šeit ir ļoti svarīga un mums ir ļoti liels prieks jūs sveikt mūsu vidū. Varat būt droša prezidenta kungs, ka mēs raugāmies uz Āfriku ar Āfrikas brillēm un nevis ar Eiropas brillēm. Tādēļ sadarbība starp mums un jums ir eh, būtiska. Tā arī tāda paliks, lai nodrošinātu mieru, stabilitāti, lai cīnītos pret terorismu un pret nelegālo imigrāciju un lai varētu īstenot cīņu arī pret klimata izmaiņām. Vēlreiz liels paldies, prezidenta kungs! Vārds jums! Un būs atkampaņa. Monsieur le Président du Parlement. Godētais Eiropas parlamenta uh, prezidentkungs, godētājs Antonio Tajānī, uh, godētie dāmas un kungi deputāti, dāmas un kungi. Es vēlētos vispirms pateikties jums par man doto iespēju izteikties šorīt uh, Eiropas parlamenta priekšā, kas uh, šeit tieks plenāra sesijā. Tas ir ārkārtīgi liels gods un privilēģija gan man, gan manai valstī būt šeit, jo jūs pārstāvat uh, vairāk nekā 500, uh, Eiropas, 500 miljonus Eiropas pilsoņu. Uh, Eh, kas arī izskaidro jūsu kultūras daudzveidību, jūsu politisko pārliecību, kā arī jūsu lielo pieredzi, kā arī jūsu izcilo un arī prestižo auditoriju. Es vēlos izmantot man doto iespēju, lai kopā ar jums eh, runātu par Āfrikas lielajiem izaicinājumiem, kas būs aktuāli nākamo dekāžu laikā. Pēc tam es runāšu arī par savu valsti, Kodivāru, kas ir uzsākusi um, tādu kā ārkārtas steidzamības uh, ceļu, kā jūs zinat. Godātais uh, prezidenta kungs, dāmas kungi deputāti, 2017. gada 25. martā Eiropas Savienība uh, mūžīgajā pilsētā Romā atzīmēja 60. Romas līguma gada dienu. Eh, šie eh, līgumi, kas stiprināja solidaritāti starp nācijām, kas reiz karoja viena pret otru. Romas līguma pamātēvi apkopoja resursus un inteliģenci, lai izveidotu miera, drošības un kopīgās labklājības telpu. Eiropa tādējādi ir tiešām uh, iedvesmas savots visai pasaulē un jo īpaši jau arī Āfrikas kontinentam. Tad, kad, diemžēl, eh, mēs redzam, ka vairākos pasaules reģionos novērojam ir uh, Mm, identitārā noslēgšana. Esmu pārliecināts, ka šajā asamblējā jūs radīsiet nepieciešamo enerģiju, lai varētu turpināt īstenot solidaritātes gāru, atvērtību un mieru, ko īstenoja Eiropas Savienības tēvi. Jau kopš savas radīšanas Eiropas Savienība arī norādīs cilvēcei, kā tā tic mieram, stabilitātei un progresam um, arī Eiropas Savienības uh, Nobela prēmija, kas tika piešķirta 2012. gadā, uz to uh, norāda vēl jo spēcīgāk. Priekšsēdāja kungs, dāmas kungi, deputāti, cilvēks nākotni būs atkarīga no politikām, no rīcības, no programmām, ko mēs definēsim viskopā mūsu valstīs, kontinentos un pasaules līmenī. Citos vārdos, pasauli kļūs uh, par tādu, kādu mēs vēlamies to redzēt. Un šajā sakarā vēlētos šodien runāt par trim lielākajiem izaicinājumiem pasākumiem, kam būs ļoti svarīga ietekme uz planētas nākotni, kā arī uz attiecībām starp Eiropu un Āfriku. Es zinu, ka komisijas priekšsēdētājs arī runāja ar jums par mieru un drošības jautājumiem, līdz ar to es neatkārtošu šos jautājumus. Uh, Eh, trīs izaicinājumi, par ko vēlos runāt, ir klimata izmaiņas, imigrācijas plūsma, kā arī demogrāfiskā ekspansija. Priekšstādētāja kungs, godātie dāmas kungi deputāti eh, klimata sasilšanas jautājums. 2015. gada 12. decembrī pasaules eh, līderi tikās Parīzē, lai vienotos par vēsturisku līgumu klimatam. Šo vienošanos ir ratificējusi liela daļa valstu, tā skaitā arī Kodivāra. Esam jau arī iesnieguši ratifikācijas instrumentus ANO. Uh, Un šī vienošanās ir unikāla iespēja mūsu planētā, lai mazinātu klimata sasilšanu, lai tas paliktu saprātīgās robežās. Šodien vairāk nekā agrāk ir nepieciešams steidzami īstenot šo vienošanos, lai klimata sasilšanas negatīvā ietekme uz cilvēku un ekosistēmu vēl varētu tikt kontrolēta tad eh, šajā sakarā Eiropa, kā tas vienmēr ir bijis, kad runa ir par lielajiem a, eh, pasaules izaicinājumiem, var rādīt ceļu. Īpaši Eiropā ir jāturpina mobilizēt sabiedrības uzmanība, finansējums, kā arī pieejamā tehnoloģija, kas ir nepieciešama enerģētikas pārējai, lai Parīzes vienošanās būtu neatgriezeniska. Jā, Parīzes vienošanās mums ir sniegusi vēsturisku iespēju, un tagad mums tā ir jāīsteno realitātē. Šodien, šai brīdī, kad es jūs uzrunāju, uh, uh Kodivāru skāra milzīgi uh, lieti, un tas ir klīmata izmaiņu um, rezultāts. Uh, un no tā cieš vairāki manas valsts reģioni. Tāpat kā arī citi Āfrikas reģioni, kas saskaras ar milzīgu sausumu, vēl nepieredzētā apmērā, un tas rada nāvi un arī iznīcina ļoti liels teritorijas un piespiež cilvēkiem pārvo, pārvietoties. Dāmas kungi deputāti, es aicinu tiešām strādāt pie klimata jautājuma kā pie prioritāra jautājuma, lai pieliktu punktu tām traģēdām traģēdijām, ko mēs redzam notiekam visā pasaulē. Ir vairākas iespējas, kā mēs varētu turpināt iet ceļu zaļās izaugsmas virzienā, kur tiek maz izmantots ogleklis. Šīs iespējas paredz racionālu dabas resursu apsaimniekošanu, ekosistēma pārvaldīšanu, tajā pat laikā izmantojot to potenciālu ekonomiskai attīstībai. Mums kopā ir jāveicina arī mūsu pretestības. Uh, lai sabiedrība būtu izturīgāka, izskaužot visa veida diskriminācijas, jau īpaši tās, kas tiek īstenotas pret sievietēm. Mums visiem ir kopā jāstrādā, lai īstenotu uh, daudz efektīvāku un vienlīdzīgāku. Uh, um, bagātības pārdali, ienākumu pārdali. Priekšsētāji kungs, dāmas kungi deputāti, otrs izaicinājums, kam vēlos pieskarties savā uzrunā, uh, un ar ko saskaras arī mūsu planēta, ir migrācijas plūsmas kā arī jauniešu nodarbinātība. Valeta samita laikā, kur tika apspriest migrācijas jautājumu 2015. gada novembrī, es norādīju valstu vadoņiem, ka šausminošie notikumi, kas dzer nāvē tūkstošiem cilvēku vidusjūrā un Sāhelā, um, mūs aicina būt vēl solidārākiem, mums ir vairāk jāsadarbojas starp Eiropu un Āfriku. Tādēļ mums ir jārīkojas, jārīkojas ilgtermiņā pie visiem faktoriem, kas izraisa šo situāciju. Tādējādi ir svarīgi nodrošināt no jauna mieru un drošību Sāhelas Sahāras zonā, kā arī ir jāveicina um, miera politisks risinājums konfliktā, kas pašreiz notiek Lībijā. Tajā pat laikā jāatzīst, ka konflikts konflikti, kā arī organizētā noziedzība vieni neizskaidro un nav vienīgie iemesli, kādēļ ir notikušas migrācijas plūsmas pēdējo gadu laikā uz Eiropu. Jo pie šiem faktoriem vēl ir arī jāpiemina nabadzība, bezdarbs, kā arī demokrātijas trūkums ļoti daudzās valstīs. Šī iemesla dēļ Pirmdien, 2017. gada 12. jūnijā, G20 partnerības konferencē ar Āfriku, mēs ieteicām izveidot plānu, kura mērķis būtu atvieglot masveidu investīcijas Āfrikā, lai varētu radīt darba vietas, jo īpaši jau jauniešiem. Un tas sniegs savu devumu arī, lai samazinātu nelegālās imigrācijas plūsmas Eiropu ņemot vērā apņemšanos, eh, lai īstenot šo mērķi, mērķi um, un ņemot vērā to, cik svarīga ir šī perspektīva, daudz ieteica arī to, lai šo plānu varētu nosaukt par Merkeles plānu. Tad arī mēs norādījām, kā migrācijas eh, plūsmas eh, arī Āfrikas iekšienē ir krietni nozīmīgāks un lielāks nekā, tie plū, tās, eh, nekā plūsma, kas notiek no Āfrikas uz Eiropu. Nu, piemēram, Kodivāri ir uzņēmis vairāk nekā 5,5 miljonus ārvalstnieku savā teritorijā kas ir apmēram, tātad eh, uz apmēram 24 miljonu iedzīvotāju apmēru, tie ir apmēram 26% no mūsu iedzīvotājiem. Un katru gadu arī Āfrikas diasporas imigrācija veido apmēram 1% no IKP uh, eh, Kodivārā. Tad jūs redzat, uh, cik mēs esam um, dāsni uh, un atvērti, un kā arī mēs Kodivāru sniedzam savu ieguldījumu kaimiņu valstu attīstībā. Man valsts arī turpinās būt solidāra visiem šiem cilvēkiem. Līdz ar to mums ir nepieciešams atbalsts, lai mēs varētu radīt darba vietas, kas uh, ļautu Kodivārai arī turpināt būt uh, uzņēmēji valstī un būt atvērtai. Godātais priekšētāji, kungs, dāmas, kungi, deputāti. Uh, šī Āfrikas jaunieši, kurus bieži vien kārdina Eiropas nākotne, krīt bieži vien mafijas tīklos un teroristu organizācijās, kas barojas no viņu uh, mm, frustrācijām un uh, um, vājās situācijas. Mums ir jārīkojas, jāstrādā šiem jauniešiem, viņi ir jāizglīto, jāinformē, kā arī uh, jāliek viņiem saprast, ka viņu dzīve labāk ir Āfrikā nekā citur. Un tas viss ir arī jādara, ar, mm, respektējot arī viņu cī, uh, cieņu. Uh, Atcerēsimies cilvēku tiesību deklarācijas pirmo punktu, ko pieņēma ANO 1948. Eh, gada 10. decembrī Pārīzē, kur tiek sacīts, ka visi cilvēki piedzims brīvi un vienlīdzīgi ar savu eh, cilvēku cieņu un tiesībām. Viņiem ir saprāts un apziņa, viņiem ir uh, Eh, ja sadarbos vienam ar otru brālības garā, tieši šajā atvērtības garā, sadarbojoties eh, pie vairākiem eh, planētai aktuāliem jautājumiem, arī Kodivua arī īsteno savu mandātu ANO drošības padomē laikā no 2018. līdz 2019. gadam. Un šai sakarā priekšsēdētāja kungs, dāmas kungi deputāts vēlos pateikties visām jūsu valstīm par izteikto milzu atbalstu. Ievēlot Kodivuāru ANO drošības padomē. Šis mandāts, kurš uzsāksies nākamā gada 1. janvārī, e, notiks zem miera um, zīmes. Mīrs ir mūsu otrā reliģija. Da, priekšsēdētājs, dāmas un deputāti, pēdējais izaicinājums, kam vēlos pieskarties savā uzrunā, ir demogrāfiskā ekspansija. Uh, atbilstīgi eh, ANO eh, iedzīvotāju departamentā paragnozēm iedzīvotāju skaits pasaulē pašlaik 7,4 miljārdi, no kuriem 1,2 miljārdi ir āfrikāņu. 2056. gadā iedzīvotāju skaits uz planētas būs 10 miljārdi, un šeit Āfrikā demogrāfiskais pieaugums būs vislielākais. Tas būs 50% no demogrāfiskā pieauguma pasaulē pasaulē 2050. gadā. Šī demogrāfiskā izaugsme ļaus uh, arī tādējādi tuvoties attīstītākajām uh, valstīm, piemēram, uh, Ziemeļamerikas līmenim un Eiropai. Nigērija tādējādi kļūs 2050. gadā par piekto visapdzīvotāko valsti pasaulē, krietni priekšā Brazīlijai, ASV, Indonēzijai un Pakistānai kamēr eh, Kongo Demokrātiskā republika un Etiopija um, apsteigs uh, Krieviju un Meksiku desmit visapdzīvotāko valstu pasaulē sarakstā. Jūs tad varat iedomāties, kādu lomu spēlēs šīs trīs valstis pasaulē eh, pēc dažiem desmit gadiem. Šī eh, lielā izaugsme būs vēl lielāka runājot tieši par darbs, cilvēkiem darbspējīgā vecumā. Eh, darbspējīgo eh, cilvēku skaits Āfrikā, Zemsahāras reģionā. Um, pieaugs no 518 miljoniem šodien līdz 1,3 miljardiem 2050. gadā. Priekšētāji kungs, dāmas kungi, deputāti, Āfrika ir cilvēces šūpulis. Tā paradoxāli joprojām būs arī visjaunākais reģions pasaulē, tas līdz pat gadsimta beigām. Un tad, nu, tas ir tiešām liels izaicinājums Āfrikas vadoņiem un arī pasaules līderiem, jo stabilitāte Āfrikā, kā arī pasaules stabilitāte būs atkarīga no tā, kā mēs risināsim jauniešu jautājumu nākamos desmit gadus demogrāfiskās ekspansija un tās ņemšanas, ņemšana vērā attīstības programma izstrādē arī um, norādīs to, cik svarīgi ir izcelt humāno uh, cilvēks kapitālu, izglītību, veselības aprūpi, kā arī profesionālo izglītību. Milzu investīcijas, kas cita starpā ir arī jāīsteno infrastruktūrās, tajā skaitā arī lielajos uh, reģionu projektos, transporta, elektrības, izglītības, veselības aprūpas jomām. Priekšsēdētāji kungs, dāmas kungi, deputāti. Es vēlētos tagad runāt par uh, progresu, ko ir uh, paveikusi mana valsts, Kodivāra. Pēc uh, vairāk nekā desmit gadu krīzes tā beidzot dzīvo mierā. Mēs esam arī īstenojuši ekonomisko izaugsmi. Šis progress vispirms jau rezultēs no tā, ka esam mobilizējuši arī uh, Kodivāras iedzīvotājus. Uh, Viņi arī ir um, darījuši visu, pateicoties arī tehnikas ieguldījumam un finanšu palīdzībai no Eiropas Savienības, lai nostiprinātu arī pārvaldību, lauksaimniecību un enerģētiku. Īpaši vēlos uh, izmantot šo iespēju, lai no sirds pateiktos Eiropas Savienībai par tās atbalstu un palīdzību. Partnerība ar starptautisko sabiedrību, īpaši ar Eiropas Savienību, ir ļāvusi Kodivārai īstenot uh, izcilus uh, darbus un paveikt izcilus rezultātus. Pēdējo sešu gadu laikā vidējā izaugsmas rādītājs bijis 9% gadā. Uh, prognozes 2017. un 2020. gadam ir apmēram 7% apmērām. Inflācijas rādītājs ir arī ierobežots, un tas ir zem diviem procentiem. Arī pateicoties mūsu piesaistē eiro kursam, budžeta deficīts eh, tiek kontrolēts, tas ir 3% eh, apmērā no IKP. Šogad, protams, situācija nedaudz citādāka jo kakao cēna ievērojami kritās, esam lielākais kakao ražotājs pasaulē šī cena kritusies par 40% kopš gada sākuma, taču darīsim visu, lai varētu noturēt makroekonomisko stabilitāti. Kodivāra ir pirmais un lielākais kakao un Indijas riekstu ražotājs. Mēs esam arī lielākais Āfrikas ražotājs, kas ražo visvairāk kaučaku un palmas eļu. Kodivāra ir arī viens no līderiem Doing Business. Um, Um, sarakstām ko izstrādā Pasaules banka. Enerģētikas jomā arī Kodivāra ir kļuvusi par enerģētikas centru Rietumā Āfrikā 2000 megavatu kapacitāti 16. gadā, eh, kas eh, pieaugs līdz 4000 megavatiem 2020. gadā. Šodien Kodivārā ir eh, viena no blīvākajiem infrastruktūras tīkliem un viens no daudzveidīgākajiem Āfrikā. Vai te mēs runājām par lidostām, ostām, ceļiem un tam līdzīgi. Tad arī Kodivāri ļoti daudz panākusi arī drošības jomā. Arī kas attiecas uz atbruņošanu un bijušo kareivju reintegrācijā, arī šajā programmā Eiropas Savienība ir uh, devusi lielu sniegumu. Šīs ref, uh, reformas turpināsies drošības rādītājs ir tāds pats kā Ženēvā vai Ņujorkā. Taču šīs reformas mēs noteikti vēl turpināsim. Mēs tās vēl pātrināsim, lai Kodivārē būtu nepieciešamā aizsardzības un drošības kapacitāte, lai varētu uh, arī uh, sniegt savu devumu mieru uzturēšanas operācijās priekšsētākums dāmskungu deputāti. 2020. gadā izbeigsies Kotonu uh, partnerības uh, Eh, līgums. Mums ir jādomā par jaunu līgumu starp Āfriku un Eiropu. Un es vēlēto šai sakarā ieteikt dažas idejas, kas iedvesmojas no parauga attiecībām, kādas ir bijušas Kodivārā ar Eiropas Savienību. Šīm attiecībām ir jābūt atklātām, jābalstās uz savstarpējo uzticību un, protams, eh, arī jābūt um, savu interešu aizstāvībai. Te jārunā arī par fleksibliem finanšu instrumentiem. Ir jāņem vērā nacionāli un kontrols um, mehānismi, kurus varētu uzlabot, ja tas ir nepieciešams. Protams, mums vēl būs iespēja arī vēl padziļinātāk uh, runāt par šiem ļoti svarīgajiem manai valstī jautājumiem. Noslēgumā es vēlētos aicināt visas jūsu pārstāvētās valstis piedalīties nākamajā Mm, e, Eiropas Savienības Āfrikas Savienības samitā, kas notiks Abidžanā e, novembra mēnesī. Šīs būtu ļoti svarīga tikšanās, kas notiks e, jau pazīstamajā tradicionālajā Kodivāras uzņemšanas gaisotnē, lai mēs varētu runāt par sadarbību jauniem izaicinājumiem, ar ko saskars cilvēce jo īpaši jau jautājumi, kas ir saistīti ar attīstību un jauniešu Uh, problēmas. Uh, Priekšsētāji kungs, pateicos jums. Dāmas un kungi deputāti, pateicos jums. Liels paldies Antonio Tajānī par viņa ielūgumu. Un tiešām Mani ļoti priecē ļoti sirsnīgā uzņemšana par to, ka esat tik lielā skaitā, lai uzklausītu manu uzrunu un lai varētu runāt par visiem šiem izaicinājumiem ne tikai Kodivārā, bet arī visā Afrikas kontinentā. Par to, ka varēju arī runāt par Kodivāras attīstību. Es jums pateicos. Paldies katram no jums! Merci beaucoup, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji, par jūsu uzrunu. Paldies, prezident kungs, par uzrunu. Eiropas parlaments uh, spēlē slagmaņu lomu dialogā ar jūsu valsti un ar Āfriku, jo mums ir kopīgi izaicinājumi - jauniešu bezdarbs, cīņa pret terorismu, pret uh, nelegālo imigrāciju kā arī pret klimata izmaiņām. Jūs norādījāt uz to, cik svarīga ir demogrāfiskā izaugsme. Lūk, tādēļ Eiropai daudz aktīvāk ir jāiesaistās arī um, sadarbībā ar jums, ja mēs gribam atrisināt savas problēmas un ja mēs vēlamies jums palīdzēt strādāt kopā, samazināt bezdarbu un dot uh, cerību visiem jauni, jauniem cilvēkiem Āfrikā. Tas ir mūsu pienākums. Uh, novērst to, ka jauno Āfriku, afrikāņu sāpnis dzīvot savās mājās, tiktu iznīcināt dažādu problēmu dēļ. Mēs vēlamies jums būt blakus, un Eiropas parlaments spēlēs ļoti svarīgu uh, lomu šajā jomā. Vēlreiz no sirds jums paldies par to, ka šodien ieradāties, mūs uzrunājāt. Šeit ir uh, jūsu draugi, un mūsu durvis jums vienmēr būs atvērtas. Paldies! συνεδρίαση επαναλαμβάνεται. Προχωρούμε στις ψηφοφορίες. Tagad uh, turpinām sēdi. Mēs uh, turpinām sēdi un pievērsīsimies balsošanai. Jautājums par reglamentu. Bostāns kundze, lūdzu. lūdzu. Jā, vielen dank, Herr Präsident. Ich... Jā, paldies, priekšstādā kungs. 31. pāns reglamentā Prezidijā pirmdien mēs diskutējām par uh, jautājumu par to, ka uh, Brisele uh, ēka uh, nav labā tehniskā kārtībā un neatbilst uh, pret terorismu noteikumiem. Un uh, šis. Uh, Šis temats ir uh, daudzās avīzēs diskutēts, bet mēs deputāti nesam saņēmuši informāciju. Mēs kā deputāti, mums ir tiesības uh, ieskatīties šajā ziņojumā. Paldies!